labojumu, kas tika pieņemts 22. jūnija plenārsēdē saskaņā 231. pāntu nav iesniegts nekāds iebildums, un šis labojums līdz ar to ir pieņemts.